Good morning. Labrīt, cienījamie kolēģi, dargie draugi. Mēs varam sākt eh, šī rīta sanāksmi, un tā ir pēdējā sanāksme, paras, nu, kārtējā parastā pēdējā sanāksme Lībes komitejā šajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Let's, uh, go right to the adoption of... Tad tūlīt pat pieņemsim darba kārtību. Tas nozīmē tas, ka man būtu jā, jāpiedāvā šādi priekšlikumi. 13. punkts A ir jauns darba kārtība. Tas nozīmē to, ka no 12. līdz 12.30 uzstāsies Eiropas parlamenta juridiskā dienesta. Dienas viņi pastāstīs par Eiropas Savienības tiesas eh, spriedumu par datu saglabāšanu. Labi, nav priekšlikumu, līdz, eh, nav iebildumu, tāda mainīta darba kārtība. Tālāk, pēdējā Libijas sanāksme. Tā notiks šodien, tāpēc vēlos visiem pateikties par nopietno darbu un veiksmīgo sadarbību, ko esam baudījuši vienīgi paužu. Nožēl par to, ka šķiet, ka šis brīdis nav pareizais nāk klajā ar šādu apņēmības, apliecinājumu un augstu vērtējumu tiem deputātiem, kur nemaz nav ieradušies šo pēdējo sanāksmi. Taču pēc, eh, taču tikai vakar vakarā bija rokas spiedienu un vīna baudīšana. Tad paldies. Koordinātori ir lūguši komisāru Malstromu vakar ir nosūtījis vēstuli par modernizēto pasažieru saraksta eh, datiem ar Krieviju. Krievija pilnīgi grib ieviest eh, visaptvarošu PNR sistēmu eh, pasažieriem kas eh, lidojumos Krievijā ierodas no Eiropas Savienības. Tas rada bāžas par juridisko noteiktību. Šim jaunajam noteikumam komisija ir informējusi pagātnē, ka Krievijas varas iestādes bija sniegušas apliecinājumu, ka vienpusēji šāda sistēma tās neieviesīs, taču tagad ir parādījušās jaunas bāžas. Un Komisija ir nosūtījusi pieprasījumu par nos, eh, informācijas noskaidrošanu. Mēs jautāsim Alstrēmai, komisārai par viņas iegūto informāciju. Tā tad ir jums izplatīta. All of you. A letter by Cecilia Malmström on the matter of the uh, request. Par Krievijas varas iestādes pieprasījums saistībā ar pasažieru datiem. Jūs rīcībā tā tad ir šī vēstule. Valodas nebūs tūkojumā somu, igauju, maltiešu un horvātu valodā. Un apstiprinām iepriekšējo sanāksmju darba e, protokolu. Es ceru, ka jums nekāda iebilduma nav. Iespējams, ka esat piefiksējuši ka protokolā 14. novembra sanāksme ir īpaši piezīme, tad arī ir piezīmes Lība 20. marta sanāksmē. Ja iebildumu nav, tad pieejam pārējām pie nākošā būtiskā darba kārtības punkta, 4. punkts, trešo valstu saraksts, kur pilsoņiem šķērsojot dalībvalsts ārējās robežas ir jābūt vīzām, un trešo valstu saraksts, uz kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Te ir jāpieņem labojums. Mēs balsojam par Gabriela ziņojumu plenārsēdē. Pirms juristi, lingvisti bija pabeiguši savu darbu, tad labojums, ko saņēmām, ir juris lingvistu veiktās pārskatīšanas rezultāts. Tātad to tagad var pieņemt, uzskatīt par apstiprinātu, iebildumu nav. Nu, labi. Un tagad piektais darba kārtības punkts. Personu kontroli pie ārējām robežām, pamatoties uz to, ka attiecībā uz tranzīts ar to teritoriju vai iecerēt uzturēšanos to teritoriju uz laiku, kas nepārsniedz 91-180 dienu periodu, Horvātija un Kipra dažus dokumentus vienpusē atzīt par līdzvērtību savām valsts vīzām. Tas atbilst 2016. pantam. Iepriekšējā plenārsēdē parlaments eh, apstiprināja lēmumu par vienkāršoto procedūru uz Eiropas Savienības ārējiem robežām vīzu jomā. Ja iebildumu nav, tad pieņemam, ka šis punkts arī ir apstiprināts. Un tagad pārējām pie kopīgām debatām 6., 7., 8. punkts par vīzām. Regula. Tad eh, vēl arī. Uh, vīzes uz uh, ekonomiskās izaugsmes pamatu. Komisija uzstāsies par, uh, ar savu ziņojumu par pašreizējiem vīzu režīmiem. Tad ir priekšlikums vīzu kodeksta izmaiņām, pārskatītā versija, un tad jauna vīza, jaunas vīzas priekšlikums uh, atceļošanas vīzu priekšlikums. Dekoister kungs, vai jūs esat klāt? Jā, labi. Tad vārds būs jums dažām minūtēm šīs pakotnes prezentācija, un tad eh, sāksim diskusijas. Koister kungs, vārds jums. Well, thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. Um, Labdien, priekšsēdētāji! Labdien, dāmas un kungs! Eh, kungi, esam, esmu pagodināts šeit būt klāt e, pārstāvot komisiju, sniedzot informāciju par vīzas pakotām. Es tādēļ e, komisiju pagājušajā nedēļā pieņēmu šo pakotni, precīzāk 1. aprīlī. Protams, 1. aprīlis ir saistīts ar praktiskas dabas jokiem, taču šie komisijas pieņemtie dokumenti nav vienkārši praktiski joki. Tie izriet no padziļinātas vīzu kodeksta analīzes, kā dalībās īsteno vīzu kodekstu, un tad arī komisijas pakalpojumu uh, dienas dokuments, kur ir minētas pil, visas, kur minēta visa informācija par šī kodeksta īstenošanu. Un komunikācijā ir secinājumi par uh, inteliģentāku, viņiem piedāku vīzi, un tad rezultāti no sabiedriskajām apspriedēm, ko organizēja komisija. Kā jūs zināt, komisijai bija jānāk klajā ar šādu komisijas kodeksa īstenošanas novērtējumu. Trīs gadus pēc šī kodeksa izstrādes komisija neaprobežojās ar šī ziņojuma izstrādi tā līdztekus pieņēma divus normatīvos priekšlikumus. Viens priekšlikums ir grozīt un pārstrādāt vīzu kodeksu, un otrs jauna veida vīzas apceļošanas, Bangladesh Turing vīzas izveļu. Februārī parlaments pieņēma rezolūciju, un tajā izskanēja zināma kritika par vīzu politikas nākotne. Un komisija tūlīt pat nāca klajā ar šādiem normatīviem priekšlikumiem un tika ierosināts, lai vispirms komisija piedāvātu tikai izvērtējuma ziņojumu un pēc tam piedalītos politiskās debatēs ar citām institūcijām un tikai tad pieņemtu normatīvos priekšlikumus. Saistībā ar šo jautājumu priekšstādātā kungs vēlos uzsvērt, ka jau savā komunikācijā par vīzu politikas izstrādi, eh, lai sniegtu ieguldījumu ekonomiskai izaugsmē. Komisija norādīja veselu virkni problēmu, ar kurām mēs saskārāmies vīzu kodeksa īstenošanas kontekstā. Lai pātrinātu debates un uh, iespējamos risinājumus šīm problēmām, komisija tiešām pieņēma lēmumu politisko ziņojumu Uh, izstrādāt kopā ar šiem likumdošanas priekšlikumiem. Tas noteikti veicinās debats un pātrinās, cerams, jauno pasākumu pieņemšanu. Jau esmu norādījis uz grūtībām, kādas pastāv ar vīzu kodekstu īstenošanu. Vai viss ir bijis tik dramatiski? Nē, es varētu sacīt. Ja paraugāties 2013. skaitļa, skaitļiem, bija par 17 miljoniem Schengens vīzu pieprasījumu vairāk salīdzinājumā ar 2009. gada situāciju. Palielinājums ir par 68,5% vīzu pieprasījumam Schengen valstīs. Es domāju, ka tas tiešām ir veiksmes tās. Taču vēl lielu uzlabojumu ir iespējami, jo 17, 17 miljonu skaitlis ir pārsteidzošs. Tas ir arī cits, piemēram, aplēsis, ka vismaz 6,6 miljonu potenciālo ceļotāju nenonāca Schengenes zonā 2013. gadā sarežģīto, daudz laika prasošo uh, pašreizējo vīzu režīmu procedūru dēļ. Šie Afa, šīs aplēs liecina par to, ka pienācis laiks rīkoties. Katru gadu pārāk daudz potenciālo turistu nenonāk Eiropā ar vīzu režīmu sarežģījumu dēļ. Tā nav tikai problēma tiem, kas vēlas šeit nonākt, bet tas ir arī ievērojams eh, trūkums eh, Eiropas ekonomikai. Mēs eh, negūstam to ekonomisko labumu, ko viņi mums varētu nest. Un turpinot ar skaitļiem, atvieglojot vīzu režīmu, ceļošana uz e- Schengens valstīm varētu palielināties par 60%. Un tas nozīmētu 130 miljārdi tiešajos izdevos, izdevumos, uh, izklaidē, iepirkumos, uh, transporta jomā un viesnīcu jomā. Tas arī palielinātu turismu potenciālu. Lai gūtu no tā visu labumu, Eiropā ir nepieciešama saprāt gudrāka vīzu politika. Mēs varam uh, veicināt darbvietu izveidi un turismu sektora izaugsmi, tad, ja atvieglojam vīzu režīmu prasības. Un Gabriela kungs šai sanāksmē arī ierosināja izveidot vīzu sārakstus. Un ir koplēmumu pieņēmums ir iekļāvis arī ekonomisko aspektu turismu jomā. Un ekonomiskais aspekts jāņem vērā nākotnē vīzu sarakstos. Un šādu dimensiju Eiropa ir, Eiropas komisija ņēmusi vēlā, vērā, izvērtējot vīzu kodeksta īstenošanu un ņemot vērā tos uzlabojumus, ko varētu veikt. Es pieminēju, ka pastāv divi likumdošanas priekšlikumi. Pirmais ir vīzu kodeksta grozīšana un pārskatīšana, pārstrādāšana vīzu kodeks ir, ievēru, ir īstenojis ievērams uzlabojums salīdzinot ar to situāciju, kas pastāvēja pamatoties uz starpvaldību. Šengens Kī vīzu politikas jomā tā bija savveid pirmā revolūcija, un tomēr mēs uzskatām, ka tagad ir pienācis laiks otrai revolūcijai proti īstenot ievērojams uzlabojums. Nav šaubu par to, ka daudzi vīzu pieprasītāji uzskata, ka šī procedūra ir pārāk dārga, sarežģīta, laika prasoša, jo, piemēram, daudzos konsulātos uh, ir uh, ilgi jāgaida līdz uh, vīzu intervijai, ir sarežģīti uh, noteikumi saistībā ar pavadu dokumentiem, kas tiek pieprasīti, un atšķirīgas prakses arī dažādo dalībās konsulātos. Līdz ar to komisija uzskata, ka ir jāsaīsina vīzu pieprasījuma uh, laiks, piemēram, vīzu pieprasījuma izskatīšanas laiks, principā nedrīkst būt ilgāks par 10 kalendāriem dienām, bet šodien vīzu kodekstā tas laiks ir noteikts 15 kalendārās dienas. Ir arī jāatvieglo noteikumi, kas attiec uz pavadokumentiem, un arī jānodrošina plašāka harmonizēšana pavadokumentu sarakstā, ko pieprasa dažādās uh, dalībās savos konsulātos katrai jurisdikcijai. Priekšlikumā arī ir skaidri norādīts, ka zināmas vīzu pieprasījumu kategor, pieprasītāju kategorijas var pieprasīt vīzu tiešsaistē, un tad ir arī tādas kategorijas, eh, kuriem eh, iebraukšanai vīza nav nepieciešama. Bieži esam saņēmuši sūdzības no vīzu pieprasītājiem, kas nevarēja iesniegt savu vīzu pieprasījumu viņu uzturēšanās valstī, tāpēc, ka attiecīgai valstī nav uh, attiecīgā dalībvalstī nav konsulāta vai pārstāvniecības šai valstī. Šis jautājums ir jāatrisina un jānodrošina tas, ka vīzu pieprasītājs, vīzu pieprasītājs var iesniegt savu pieprasījumu savā valstī. Un tāpēc komisija ir priekšli, izstrādājusi priekšlikumu, kur ir paredzēta obligāta pārstāvniecība, proti konsulārā konsulātam ir jāpieņem vīzas pieprasījums arī tad, ja konkrētās dalībvalsts konsulāts nav pārstāvēts šajā valstī. Piemēram, vīzas pieprasītājiem ir jā, jāveic garš ceļš uz kaimiņu valsti, lai iesniegtu vīzas pieprasījumu Schengens valsts apmeklējumā. Un ļaunākais gan vispirms viņiem ir jāpieprasa vīza tajā valstī, kur konsulāts atrodas, un tad viņi var pieprasīt Schengens vīzu. Tā, tāda situācija katrā ziņā turpmāk ir jānovērš. Viens no vīzu kodeksta pārstrādātās versijas stūrakmeņiem ir jaunā kategorizācija, kategorizācija kas komisijas prāt ir jāievieš. No vienas puses tiek izšķirti vīzas pieprasītāji, kas Schengens konsulātiem nav pazīstami, viņiem pagātnē nav bijis izsniegt Schengens vīzu un līdz ar to principā saskaņā ar pašreiziem noteikumiem. Uh, iepriekš spēkā esošie noteikumi tiks, uh, būs spēkā, viņiem tomēr arī šeit ir paredzēta atvieglojuma. Un tad ir cita kategorija - regulāri ceļotāji, kas jau ir reģistrēti vīzu informācijas sistēmā un kuriem ir pozitīvs, uh, pozitīva pieredze ar Schengens vīzu. Tātad viņi to ir saņēmuši jau pagātnē. Komisija uzskata, ka ir jāsamazina dalību valstu uh, pilnvars attiecībā uz uh, daudzkārtējās vīzas derīgumu. Te mēs uh, sniedzam objektīvus kritērijus. Ja konkrētā persona iepriekš ir saņēmusi vīzu un šī vīze ir bijusi legāla, tad daudzkārtējās vīzes darba derīguma termiņš ir trīs gadi. Ja šī vīze tiek izmantot eh, legāli, tad eh, nākošreiz eh, viņa vīzes, daudzkārtējās iebraukšanas vīzes derīguma termiņš būs pieci gadi. Jau tagad dalībvalstis var bona fide ceļotājiem uh, izsniegt daudzkārtējos iebraukšanas vīzu ar derīgumu termiņu uz pieciem gadiem, taču praksē tas ir izņēmuma izņēmums. Es domāju, tas uzskatāms par ievērojumu uzlabojumu komisijas priekšlikumā. Vēl viens temats. Visus temats nevar šeit eh, minēt, jo komisijas priekšlikumā tāda ir pārāk daudz. Ir ģimenes eh, locekļa apmeklējuma vieglāku atvieglošanu ir 2004. gada direktīva par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos un ģimenes locekļu brīvu pārvietošanos. Un ja ģimenes locekļi šo direktīvu nevar izmantot, tad viņi var pieprasīt vīzu savu ģimenes locekļu apmeklējumam Eiropas Savienībā. Taču ir daudz gadījumi, kad e, ģimenes locekļu situācija netiek e, sekta kādā no tiesību aktiem. Ja šodien ģimenes loceklis ir apmeklēt savu ģimenes locekli, kam, kas legāli uzturas, kas ir kāds Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, tad viņiem nav nekāda atvieglojuma. Tagad tie tiks paredzēti. A, tie ir galvenie uzlabojumi, kas ir vīzu kodeksā paredzēti. Uzlabojumi ir sadarbībā ar padomi, notikuši, taču jums detalizēti par to nestāstīšu Daži vārdi par apceļošanas vīzes priekšlikumu, jeb Turing vīzes priekšlikumu. Mēs kā komisija esam sagatavojuši atsevišķu priekšlikumu, jo šis priekšlikums neatiec tikai uz uh, to valsts pilsoņiem, kuri nepieciešama vīza, bet arī uz eh, to valsts pilsoņiem, kuru vīzu režīms nav spēkā. Mēs esam saņēmuši daudz sūdzību par to faktu, ka ES tiesību aktos pastāv juridisks trūkums attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas vairāk kā 90 dienas, 180 dienu laikā grib apceļot ES. E Tas, piemēram, attiecas uz e, tādiem māksliniekiem kā Siekģis Olei, Viņa, piemēram, eh, grib nodarbot, eh, grib sniegt viesizrādes Schengens zonā, mēnesi Spānijā, mēnesi Itālijā, Francijā, Beļģijā, un tas eh, ir ilgāk par 90 dienām. Un šodien nav juridiskas sistēmas, juridiska ietvara, kas viņiem ļauj sniegt viesizrādi Schengenas zonā tik ilgu laiku. Neapšaubām pastāv vesela virkne vīzu pieprasītāju, pētnieku, mākslinieku un citu, kam ir leģitīmas tiesības apceļot e, Schengenes e, zonu ilgāk par 90 dienām 180 dienu periodā. Tāpēc mēs komisija esam sagatavojuši šo otro priekšlikumu, jo tas atbilst zinām ceļotāju prasībām. Un tas arī sniegs ievērojumu ekonomisko labumu. Līdz ar to priekšstādātāja kungs uzskata, ka komisija ierosina otro revolūciju vīzu politikas jomā. Es ceru, ka koplēmumu pieņēmēji arī sekos mūsu pēdās. Protams, ir daudz novatorisku elementu. Mēs mēģinām panākt pareizo līdzsvaru starp visām iesaistītēm pusēm, tā izskaitā nodrošināt, ka Schengen zonas laba funkcionēšana netiek uh, bojāt, jo ekonomiskie labumi ir viena lieta, taču neapšaubām Schengen zonā arī jāsaglabā drošība, lai zona bez iekšējām robežām varētu sekmīgi darboties tālāk. Priekšstādātāji kungs. Pavisam īsi esmu pastāstījis par vīzu kodeksu pakotni, kādu to pieņēma komisija 1. aprīlī. Esam gatavi noturēt tehniskās sanāksmes, lai daudz detalizētāk paskaidrotu par visiem dažādajiem šī priekšlikuma aspektiem, protams, saprotu, kas tāds notiks tikai pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Paldies par jūsu uzmanību, priekšstādātāji kungs, un, protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, kas varētu jau tagad rasties. Paldies. That, uh, Libe... Paldies, ir pilnīgi skaidrs uh, ka Lība komiteja nozīmē referentus uh, atbildīgos par šiem failiem un tas būs darbs jaunajam parlamentam pēc 25. māja vēlēšanām. Bet mēs noteikti varam pārunāt šo uh, komisijas priekšlikumu. Es saprotu, ka Broms kungs gribētu uh, ko teikt. Vārds jums. Paldies, jā, nerunāšu ilgi. Man ir tādi, es uzklausīju tāds ļoti interesants skaidrs šī prezentācijas sākumā, uzskaitot to, kāda būs ieguvuma no vīzu atvieglošanas vai vīzu liberalizācijas vai par jaunu veidu vīzu izsniegšanu. Es saprotu, ka tas varētu būt viegli aprēķināt eh, to cilvēku skaitu, kas apmeklē e, ES dalību valsts, bet eh, man rodas jautājums, kā var aprēķināt to cilvēku skaitu, kuriem neizdodas apmeklēt Eiropas Savienības dalību valsts, tāpēc, ka viņiem ir grūtības saņemt vīzu, bet kuri brauktu tad, ja būtu šie atvieglotie vīzu noteikumi. Es domāju, ka tas ir mm, gluži tā kā uh, saskaitīja kāds divus ciparus kopā un tad uh, nopaļot līdz trīs uh, decimāla daļām. Vai vēl kādi komentāri? Nākamā runātāja. Priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis un kolēģi, vispirms tā pēc principa tas ievērtē pozitīvi, ka mēs uh, eh, vienojamies par vienotiem noteikumiem vīzu izsniegšanā. Es uzskatu, ka arī pozitīvi, ka tur, kur ir problēmas, piemēram, ja tie ir ceļojumi, kas ir ļoti kompleksi, un ka tur būtu pārlieku, pārspīlēti noteikumi vai termiņi, kas uh, nav pieņemami, ka tur vajadzētu to risināt, uh, lai neba, nevajadzētu te noteikt tikai konsulātu pārstāvniecības uh, pienākumu. Kādēļ mums ir Eiropas ārējās darbības dienas? Varbūt, ka viņš varētu arī šajā jautājumā risināt lietas. Nevar tikai dalību valstīm uzlikt pienākumu risināt jautājumus, bet mums taču ir pašiem savs ārējās darbības dienas, un tas ir viņa darbības kompetencē. Es uzskatu, ka ir arī pozitīvi, ka šeit tiek domāts par to, cik lielā mērā mēs tiem, kas eh, nopietni vai nu kā zinātnieki, vai kā uzņēmēji, vai kā studenti pieprasa vīzas uz ilgāku laiku, ka šeit vajadzētu ieviest vienkāršojumus, bet es tomēr šeit saskatu arī vairākas problēmas, un tur man tāds iespējas, ka komisijas vērtējums pretē tam, ko komisija uzsvēra, manuprāt, tas nav nopietns, jo no dalībvalstīm pienāk cita veida informācija nekā tā, kas ir komisijas aprēķina pamatā. Un otrkārt, es gribēju teikt, ka mēs, piemēram, turistiem, kuriem ļoti tā brīvi dod vīzas, eh, eh, savukārt starp Itālijas un Francijas robežu, eh, tur tika faktiski slēgta šī robeža, jo šī iespēja tika izmantot ļaunprātīgi, un tas izraisīja milzīgu strīdu starp Itāliju un Franciju, un gandrīz vai tika apstādināts uh, Nu, līkumus par eh, bēgļu uzņemšanu, jo tik ļaunprāt tiek izmantota politiskā patvēruma pieprasīšanas tiesības, un tādēļ tā ir ļoti nestabila situācija, un tas faktiski nav nekas revolucionārs, bet uh, tas vienkārši nav līdzsvarots šis, uh, šī pieeja, un uh, līdzsvarotība starp vēlmi radīt atvieglojumus un starp nepieciešamo drošības diskusiju, kas notiek daudzās valstīs, un de facto tas notiek visās dalību valstīs. Uh, tas viss eh, netiek nodrošināts šis līdzsvars, it īpaši, ja nav kontrolas, tad to var ļaunprātīgi izmantot, un šī izmantošanas iespēja pieaug, mēs zinām, pie kā var novest tas, ka uh, ja vairs netiek kontrolēts, tad, eh, ja kāds personīgi ierodas, eh, tad tam ir tiešām tā jābūt, jo kaut vai tikai tādēļ redzēt, kā šis cilvēks izskatās un tam līdzīgi. Mēs, piemēram, zinām arī, cik eh, jūtīgi Interpols un Eiropols rēģē uz to, ja tiek viltotas pases, ka vienmēr ir jābūt uh, personīga ierašanās nepieciešamībai. Tas ir pat ne, eh, Eiropas Savienības, eh, Eiropas Savienības pilsoņiem tas arī tiek eh, prasīts. Un tādēļ tikai bez personīgas ierašanās tas ir jāvērtē kritiski. Un tas, ka termiņš tiek saīsināts no piecām uz trim dienām vai piecām kalendāru dienām, nu, piemēram, ja tikai piecas dienas, tad dažās dalība valstīs Ziemassvētku laikā dažās dalībvalstīs tas būs izrasīs lielas problēmas, jo tās ir svētku dienas un dokumenti nemaz nepienāk šajā laikā. Nevajadzētu šeit runāt par uh, kalendāru dienām, bet par darba dienām. Tas būtu tāds vienkāršāk un pārskatāmāk. Turklāt, uh, ja nepieciešams, nav nepieciešams par uh, pierādījums par pietiekamu finansējumu, uh, Jā, to arī var ļaunprātīgi izmantot. To jau, eh, to jau izmanto ne tikai zinātnieki, bet arī citi. Un es citi šeit neesmu nekādus, no viņiem neesmu dzirdējis nekādus uh, sūdzības, bet tas nevar, tā nevar būt mēroklī. Mēroklā ir jābūt tādai, kas nodrošina pietiekami drošību. Var jau vienkāršot, eh, runāju par jautājumu pietiekami finanšu līdzekļu, piemēram, ja attiecīgā persona apliecina, ka spēkā tādas pašas, eh, tādi paši dati, kā arī iepriekšējo reizi, bet attiecīgai personai ir jāparaksta. Tāpat, piemēram, banku sektorā tiek darīts. Un ne jau dalībvalstī ir jāpierāda, ka šai personai nav šie finansu līdzekļi. Tātad vismaz tam, tai personai, kas iesniedz pietiekumu, viņai pašai ir jāparaksta šis paskaidrojums par finanšu līdzekļiem. Vismaz tik daudz, ka nekas nav mainījies saistībā ar iepriekšējo reizi, kad viņš ir uh, ieciejušajā valstī. Piemēram, bankā tā, banku jomā tā tiek darīts. Un uh, pierādījumu nāstas uzlikšana otrē pusē, kā komisija to iesaka, tas ir ārkārtīgi apšaubams variants, jo tā dalību valstīm vajadzētu dot tiesības arī uh, pārbaudiet, kāda ir finanšu situācija attiecīgai personai, un tad uh, būs arī milzīgs datu aizsardzības problēmas, par kurām nemitīgi diskutējam. Tā kā šeit eh, juridiski vajadzētu jautājumu noregulēt, un automātiskai vīzu izniegšanai vairāk kārtējai ieceļošanai trīs vai uz pieciem gadiem, kas ir eh, spēkā, un tā ir laba pieeja, ja, piemēram, būtu atvieglojumi studentiem, citām personām, kas vairāk kārt ieceļo uh, un uh, tur ir arī noteikumi, kas ir sarežģītāki, bet viņiem vajadzētu būt iespējai izmantot šeit vecos dokumentus un pašiem apliecināt, ka tur nekas nav mainījies. Bet nevar būt tā, ka dalību valstī ir jāpierāda un jādodas uz otru valsti, lai pa dabūtu pa šo personu dokumentu, ja dalību valstī ir šaubas. Datu aizsardzības dēļ tā ir samērā problemātiska pieeja. Uh, pierādījuma nastas uzlikšana otrē pusē, tas ir problēma. Gan uh, tam, kurš iecejo, gan arī dalību valstī. Tādēļ šī iemesla dēļ vajadzētu ļoti rūpīgi pārbaudīt uh, to, un to vajadzētu izdiskutēt un uh, rast līdzsvarotu risinājumu, kur nevajadzētu būt tā, ka pēc tam rastos milzīgas strīdas starp dalību valstīm līdz pat robežu slēgšanai jo tas nebūtu labs variants. Mums ir vajadzīga līdzsvarot pieeja un iespēja līdzsvarot saprātīgā veidā, un otrs puses ir jānodrošina arī drošība. Un, protams, dalībvalsts to arī vēlas, un tas viņiem arī ir jādara. Paldies! Jā, paldies pāris komentāri te nu pat bija no deputātiem, un tagad dosim vārdu atpakaļ komisijai, Dekoister kungam, un varbūt pēc tam prezidentūrai kaut kas eh, piebilstams. Dekoister kungs, vai jums ir kas eh, komentējams? Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par pirmo komentāru, par eh, cipariem, par tiem cilvēkiem, kas nav varējuši ceļot Schengens zonā. Protams, ka mums nav pilnīgi skaidru noteikti statistikas, mums ir aplēses kas izriet no tiem pētījumiem, kas ir veikti. Uh, Enterprise ģenerāls direktorāts ir uh, pasūtījis pētījumu par vīzu politikas vai vīzu atvieglošanas politikas iespējamo ietekmi, un viņi šī pētījuma rezultātā nāca klajā ar šiem aprēķiniem un skaitļiem, un līdzīgi skaitļi jau tika likti mums priekšā pagājuši gadu. G20 eh, turismu ministru sanāksmes ietvaros, kuri arī izskatīja eh, par to, kāda ietekme varētu būt vīzu režīmu atvieglošanai un liberalizācijai. Protams, ka te nav runa par to, vai šie, šīs aplēses apstiprinās, vai tās ir tik precīzas, bet es domāju, ka visi piekrīt, ka, ja cilvēkam ir vairāk kārtējas iebraukšanas vīza, kas ir derīga uz ilgāku laika periodu, tad šis cilvēks varētu tik tiešām tā spontānāk ceļot uz Schengens eh, zonu, varbūt pat uz nedēļu tikai vai tam līdzīgi, un eh, varbūt pat uz nedēļas nogalu, un šis eh, ceļojums noteikti nenotiks. Tad, ja cilvēkam būs katreiz jāgriežās kādā konsulātā un jāprasa vīzi, jā, protams, tās ir aplēses, pieņēmumi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, ja būs vairāk braucieni, ja vairāk cilvēku brauks Schengenas zonu, tas būs ekonomisks ieguvums. Otrais Libe uh, deputāts minēja pāris jautājumus, komentārus, kas tik tiešām saistās ar tādiem nopietniem jautājumiem uh, komisijas iesniegtos grozījumos, un te es gribētu izteikt pāris komentārus tikai tagad. Jautājums par uh, šo darba nastu dalībvalstu konsulāriem birojiem. Komisijas iesniegtie priekšlikumi nav vērsti, lai tikai atvieglotu leģitīmo ceļotāju intereses un dzīvi, bet mēs ņemam vērā arī konsulātus, kur tie atrodas, iespējamo sadarbību un Jā, noteikti komisijas pasākumi, ko esam ierošinājuši, kā piemēram vairāku daudz reižu iebraukšanas eh, vīzu izsniegšanu ar ilgāku gadu te, eh, laika termiņu, noteikti pozitīvi ietekmētu eh, dalību valstu konsulāro biroju darba noslogotību. Tātad, te nav runa tikai par vīzas pieprasītāja interešu aizstāvību, bet mēs šajā priekšlikumā iekļaujam elementus, kuri noteikti atvieglos dzīvi arī dalību valstu konsulātiem. Bija komentāri arī par uh, vīzas pieprasītāju personīgu ierašanos. Šis tik tiešām ir princips, kas šobrīd eh, pastāv vīzu kodeksā. Tāds ir noteikums. Bet jāpaturprātā, ka jau tagad 70% pieprasītāju neierodas konsulātā, bet viņi dodas uz uh, kādu eh, kantori, ārēju vīzu nodrošinātāju, kurš tātad sagādā šo vīzu. Tā tad nav tieša saikne starp eh, vīzas pieprasītājiem, konsulāriem darbiniekiem, tātad attiecībā uz lēmumu pieņemšanu. Tā ka šajā ziņā šī personīgā parādīšanās, ierašanās konsulātā, tātad šis princips jau principā ir zaudējis savu vērtību pašreizējos apstākļos. Komisija, protams, joprojām saglabā šajā priekšlikumā pienākumu personīgi ierasties tiem, kas pirmoreiz pieprasa vīzu, tātad vīzu pieprasītājam, kurš vēl nav reģistrēts eh, sistēmā, iekļaujot arī biometriskos datus, tātad, ja viņš nav vēl šajā vīzas informācijas sistēmā, tad, kad viņš jau ir reģistrēts, tad elastība vīzu pieprasījuma iesniegšanā ir iespējama. Tātad, šajā ziņā jaunam, tātad pirmreizēm vīzes pieprasītājiem šī prasība joprojām paliek spēkā, ka viņam jāierodas eh, personīgi, bet tas vairs nav spēkā attiecībā uz pārējiem turpmākiem vīzes pieprasījumiem. Tik izteikti komentāri par apstākļiem, ka komisijas priekšlikums it kā automātiski nozīmē, ka būs jāizsniedz uh, ilgtermiņa daudzkārtais iebraukšanas vīzas. Te absolūti netiek paredzēts nekāds automātiskums. Komisija uzskata, ka Eh, visas tēmā reģistrētiem ceļotājiem, tātad kurie, ceļotājiem, kuriem jau ir bijušas vī, divas vīzas uh, iepriekšējā gadā, un ja viņš tās pareizi ir izmantojis, tad, tad kad viņi pieprasa trešo vīzus, pieprasījumu Schengen zonai, tad ir jāpieņem, ka šiem cilvēkiem ir finansiālais nodrošinājums nākamam ceļojumam un ka šis cilvēks atgriezīsies savā izcelsmes valstī. Mēs nevaram saprast, kāpēc, ja cilvēks jau divreiz ir ceļojis, un varbūt iepriekšējos gados jau ir, teiksim, vairākas reizes bijis, bet pēdējos, pēdējo, pēdējā gadā divas reizes viņš ir leģitīmi izmantojis vīzu, viņš nav pārlicis pārāk ilgi, viņš nav nekādas nepatikšanas radījis. Kāpēc gan šim cilvēkam atkal vajadzētu pilnībā pierādīt to, ka jā, viņam ir iztiks līdzekļi un, un kāpēc viņam vajadzētu sniegt visus šos elementus, ka viņš atgriezīsies? Mūsuprāt, šo vēlmi apņemšanos atgriezties, eh, to jau ir pierādījusi iepriekšējo vīzu leģitīma izmantošana. Protams, šī prezumcija nav tāds absolūts garants, tā ir arī mm, atgriežama, ja, piemēram, mēs redzam no iebraukšanas izbraukšanas zīmogiem pasē, kad cilvēks ir pārsniedzis vīzes režīmu, tad konsulārais birojs tik tiešām varētu neizsniegt šādu daudzkārtais iebraukšanas vīzu. Es domāju, jā, ka te vēl ir nepieciešams tālāks pārdomu process. Gan jau, ka mums būs vēl iespējas, varbūt tehniskākās sanāksmēs, vēl detalizētāk izskaidrot, kāds ir komisijas nolūks un kas izriet no mūsu priekšlikuma. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Dekoistarkungs! Uh, uh, prezidentūrai vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šis eh, komisijas priekšlikums ir ārkārtīgi būtisks, tāpēc, ka tas nodrošina saikni starp vīzu politiku, drošību, mobilitāti un ekonomisko izaugsmi. Prezidentūra paredz jau tūliņ izsākt izskatīt šos priekšlikumus, sākt diskusijas attiecīgajā darba grupā, un nākamnedēļ jau mums būs eh, divu eh, dienu sēri 15. 16. datumā, kur tiks pārunāts šis jautājums attiecīgajā darba grupā. Tā tad uh, atlikušajā mūsu prezidentūras darba laikā darīsim visu iespējamo, lai šo dasjē uh, virzītu, lai sāktu darbu un jau tiktu uz priekšu, cik bez daudz varam. Paldies! Yes.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 Eh, par devīto jautājumu Lisabons līguma 36. protokolu par apvienotās karalistas nepiedalīšanos opt-out. Tātad mēs uzklausīsim eh, dažādos pārstāvis un arī padomas pārstāvis. Jūs droši vien zinat, kāda jau šeit ir pamata informācija eh, piecu gadu pārējais periods, lai atliktu Eiropas Savienības noteikumu un īstenošanu policijas un kriminālijos jautājumos kas ir pieņemts pirms šī datuma. Un, uh, Tad, kad šis pārējais periods beigsies, 2014. gada 1. decembrī, 10. 36. protokola pāns Eiropas Savienības līgumā dod apvienotāju karalistē tiesības nolemt, tātad vai vēlākais eh, līdz 14. Eh, gada 31. maijam izlemt, vai viņi vēlas vai nevēlas nepiedalīties šajos policijas un kriminālu tiesību pasākumos, kas ir eh, apstiprināti pirms 2009. gada 1. decembra. Tā rezultātā ne Lisabonizētie bijušie trešā pīlāra key elementi vairs neattieksies, nebūs spēkā apvienotie karalistē sākot ar 2014. gada 1. decembri. 2013. gada 24. jūlija vēstulē apvienotās karalistes eh, pastāvīgā pārstāvniecība paziņoja padomē, ka apvienotā karaliste ir izma izlēmusi izmantot uh, attiecīgo opciju un ka tā nepiedalīsies bijušājos trešā pīlāra kī pasākumos. Atbilstoši 36. protokolam apvienotā karaliste drīkst jebkurā laikā pēc tam paziņot padomē, ka tā vēlas atkal piedalīties, tātad, ka viņa grib šo optīnu iespēju tiem tiesību aktiem, kas pārstāja darboties eh, pēc šī lēmuma nepiedalīties. Atbilstoši 36. protokola 10. pāntam apvienotā karalista ir neformāli norādījis savu vēlmi atkal atsākt piedalīties 35 instrumentos, attiecīgajos tiesību elementos, 5 Schengens pasākumos un 30 non-Schengens pasākumos lai izvairītos no eh, juridisku un operatīvu pasākumu trūkuma apvienotā karalista vēlas, lai tas formālais paziņojums atkal piedalīties 35 pasākumos un lai attiecīgie lēmumi tiktu pieņemti. Tātad, lai šī atkal piedalīšanās sāktos tajā pašajā dienā, 2017. gada 1. Um, decembrī. Apvienotā karalista vēlas finalizēt savu pozīciju un uh, atkal izvēlēties šo nepiedalīšanās eh, pasākumu sarakstu, pievienoties tai 2014. gada jūnijā, un tā šobrīd meklē politisku vienošanos ar komisiju un padomi, lai panāktu to līdz, 2000, līdz jūnijam. Sarunas starp eh, apvienoto karalistu un Eiropas komisiju ir nu pats sākušās pagājušā mēnesī. Ņemot vērā vēlēšanu procesu, tas nozīmē, ka parlaments uh, arī varētu tikt uzklausīt šajā svarīgajā jautājumā. Šodien ap, eh, Eiropas parlamenta juridiskais dienests pastāstīs par šo lietu, tātad par šiem 36. Eh, panta, 36. Mm, protokola nosacījumiem, un tad mēs eh, pārnāsim šo jautājumu ar komisiju un prezidentūru par šo ļoti svarīgo jautājumu apvienotajai karalistei. Tātad papildās karalists iesaistīšanos Eh, drošības, eh, brīvības un tieslietu jomā. Tas izriet no Lisabonas līguma. Uzklausīsim Kajolas eh, kungu no juridiskā dienesta, un pēc tam mēs uzklausīsim komisiju. Uh, just uh, Home uh, ģenerāla direktorātus un pēc tam arī Grieķijas prezidentu. Kajolas kungs, jums vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mēģināšu izteikties īsi, taču tā kā juridiskais konteksts ir visnotaļ sarežģīts, tad tomēr izmantošu dažas minūtes ar jūs atļauju. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam 2009. gada 1. decembrī, daudzas uh, būtiskas izmaiņas tika ievies spēkā esošais līgumos līdz ar šīm izmaiņām tika izveidots pārējais režīms ar vienu protokolu, kas ir uh, pielikums vienam līgumam, 36. Līg, uh, protokols par pārejas noteikumiem. Cita starpā tas attiec arī uz pārejas noteikumiem, attiecībā uz aktiem, kas pieņem pirms 2009. gada 1. decembra policijas, uh, tiesu iestāžu sadarbības un kriminālu lietu sadarbības jomā. 36. pāns izveido pārējas noteikumus attiecībā uz policijas sadarbību krimināllietās Eiropas Savienības līguma ietvaros. Tas ir bijušais trešais pīlars, bijušā trešā pīlāra aktiem komisijas un uh, tiesas uh, kompetences būs tādas pašas, kādas tās bija agrāk. Tas nozīmē, ka līdz tam brīdim ES tiesas un komisijas pilnvaras būs ierobežots tāds, kāds tas bija trešā pīlāra ietvaros. Tiesa vanā klājā tikai ar e, prejudiciāliem nolēmumiem, tad, kad dalībās to pieprasa. Tiešās darbības ietvaros Tikai dalībvalsts vai komisija var pieprasīt uh, rīcību pret ietvaru uh, eh, nolēmumiem, nevis pret visiem trešā pīlā tiesību aktiem. Pārkāpuma procedūras no komisijas puses pret dalībvalstīm par bijušā trešā pīlāra noteikumu neīstenošanu vispār nav iespējams. Un tad tiešās uh, darbības, ko īsteno pilsoņi nav iespējams līdz 2014. gada 1. decembrī. Līdz tam brīdim spēkā būs iepriekšējie trešā pīlā rakta. Saglabājot Eiropas komisijas un pado un tiesas noteikums. Šie noteikumi attiecas uz visām dalībvalstīm, tomēr pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz Dāniju, apvienoto karalistu un īriju. Pirmkārt, Tā kā šīs valstis pat labam vai nu nevar vai nevēlas piedalīties Lisabonas līguma aktos juridiskā tiesiskuma ietvaros. Uz viņiem attiecas viss trešā pīlāra noteikuma, ko groza jaunais akts. Ja šīs valsts nevēlas vai vienkārši neiesaistās jaunā ietvarā, tad eh, ir spēkā visi tie tiesība akti, kas ir spēkā līdz 2014. gada 1. decembrim. Arī taiskaitā es tiesas un komisijas ierobeža. Otrakārt, ņemot vērā laika grafiku, 36 protokola desmitais pants arī paredz tā saucamo masveida neiesaistīšanos eiro, neiesaistīšu apvienotai karalistītei visos trešās, trešā pīlāra aktos, kas netiek grozīti līdz 2014. gada 1. decembrim. Šī masveida nepiedalīšanās var tikt izmantota līdz 2014. gada 31. maijā jāapvienotā karalista par to sniedz informāciju padomai. Līgumos nav paredzēta šāda paziņošana. Ja apvienotā karaliste sniedz šādu paziņojumu, tad visi trešā pīlāra akti, kas nav grozīti 2009. gada 1. decembrī, vai arī kas tiek grozīti, uh, pēc šī datuma, taču neskarot apvienoto karalisti, vairs neatieksies uz apvienoto karalisti no 2017. gada 1. decembra. Apvienotā karalisti 2013. gada vasarā atsaucās uz masveidu neies, neiesaistīšanos padomu ar kvalificēto vairākumu par komisijas priekšlikumu noteica pārejas noteikums. Apvienotā karaliste nepiedalīsies šī lēmuma pieņemšanā. Turklāt padome, darbojoties uz kvalificētā vairākuma pamata, komisijas priekšlikuma kontekstā var pieņemt lēmumu, kas nosaka apvienotā karaliste uzņemsies finansiālās sekas, ja tādas būs. Ja tās, kad tās izriesēs izrietējis no apvienotās karalistas piedalīšanās šajos aktos. Nav paredzēta arī šajā procedūrā nekāda loma parlamentam. Apvienotā karalista jebkādu laikā pēc noteiktā datuma var paziņot padomēji par tās vēlumu piedalīties tajos aktos, kas vairs uz to neatiecas pēc masveida neiesaistīšanās procedūras šādam paziņojumam būs sarežģītas sekas, kā attiecīgie noteikumi attiecībā uz Schengens akī 19. protokols vai arī attiecībā uz protokolu par apvienotās karalistas un īrijas eh, iesaisti drošības un tiesiskuma jomā 21. protokols var tikt stāties spēkā. Tas nozīmē to, ka pamatojoties uz šiem aktiem apvienotā karaliste var pieprasīt, lai pamatojoties uz 4. pānta pirmo punktu šai protokolā var piedalīties. Taču apvienotā karalists nevar piedalīties izolētos atsevišķos Schengens akī, neiestājoties visā akī aptvērumā. Tas pamatojas uz ES tiesas uh, spriedumu C, lietā C 77 šārsīt 2005 padome pieņem vienbalsīgi lēmumu par apvienotās karalistes lēmumu. Parlaments netiek iesaistīts šajā procedūrā. Visiem trešā pīlāra aktiem, kas nav daļa no Schengens akī, atpakaļ iestāšanās iespēja apvienotai karalistē saskaņā ar uh, ES darbības līguma 33. pantu pat notiek automātiski. Vai nu komisija noskata, ka apvienotās karalistes eh, eh, darbība atbilst prasībām, tad tas notiek automātiski šī iesaist, vai arī tad, ja komisija uzskata, ka prasības nav izpildītas, tad komisija var noteikt apvienotai karalistei termiņu, līdz kuram šie pasākumi jāizteno. Ja pēc šī datuma komisija uzskata, ka tomēr apvienotā karaliste nav izpildījusi prasības, tad apvienotā karaliste šo lietu var nodot padomas ziņā. Tad padoma ar kvalificēto vairākumu pieņem lēmumu. Pamatoties uz 33. pāntu pirmo punktu, kas tiek uh, interpretēts kopā ar 16. pāntu trešo pantu es darbības līgumā Iespējams, ka es runāju mazliet tehniski sakrunātājs, taču ir ļoti svarīgi noteikt vispārējo kontekstu, kā apvienotā karalista vai atpakaļ iestāties šajos noteikumus. Katrā ziņā apvienotā karaliste uz pa politiskā pamata var iestāties atpakaļ. Un parlamentam te nav teikšana. Šī sarežģītā sistēma Eh, iestājai vai neiestājai, neiesaistot parlamentu, ir uzskatām par izņēmumu situāciju, jo institūcijai parasti ir tās pašas pilnvars attiecībā uz jebkuru līdzdalību. Sadarbības procedūra jāizmanto kā pēdējā, pēdējais risinājums. Un te ir jāiesaist vis, vismaz deviņas dalībvalsts, taču šāda sadarbība var tikt izveidota jebkurām dalībvalstīm saskaņā ar 21. punktu līgumā par Eiropas Savienību. Katrā ziņā apvienotās karalistes iespēja piedalīties pasākumos pastāv. Vispārējais noteikums ir tāds, ka apvienotā karalists nevar piedalīties pasākumu pieņemšanā un tos pasākumu nesasaista. Attiecībā uz uh, pasākumiem pirms Lisabonas līguma apvienotajai karalistei ir iespēja izmanto masīvu nepiedalīšanos un pēc tam izšķirties dalīt, darīt citādi saskaņā ar 37. protokola 10. pāntu. Te ir īpaši jautājumi attiecībā uz apvienoto karalistu saistībā ar 19. un 21. protokolu. Attiecībā uz eh, nākotnes dalību valsti ir paredzēta atšķirīga pieeja, vismaz ar, attiecībā uz Schengen sakīt. Septītais pāns 19. protokolā paredz, ka sarunās pieņemot jaunos dalībvalsts Eiropas Savienībā, Schengen sakīju un tālāk pasākumi, kurus pieņēmušas institūcijas savu pilnvaru ietvaros jāuzskata par akī, kas ir pilnīgi jāpieņem visām kandidātu dalībvalstīm. Mēģināju jums sniegt pamat informāciju par 10. panta īstenošanu un sakām 36. protokolu. Protams, juridiskais dienas ir jūsu rīcībā, ja vēlties padzināt informāciju. Paldies! Mrs. Knudsen, for the Commission, please. Uh, Knudsens kundze no komisijas, lūdzu. Paldies priekšsēdētāju un paldies uh, par to, ka mums Libi komitejā šeit iespēja uh, pastāstīt par to, cik tālu esam tikuši attiecībā uz 38. protokolu un pārējais pasākumiem. Esmu no DG Home, pārstāvu Sipals kundzi. Tas ir kopīgs pasākums no mūsu puses, un paldies parlamentu juridiskajam dienestam par šo ļoti visaptvarošo pārskatu par 36. protokolu. Un, protams, jā, tiešām ir divi aspekti saistībā ar šo protokolu. Pirmais tieši saistās ar pārējais periodu beigām un ietekmi, kāda būs bijušo trešā pīlāra kī dokumentu pieņemšanai šī perioda beigās un otrām kārtām, kādas ir apvienotās karalists optaut iespējas atbilstoši 10. mandam 36. protokolā. Mēs šobrīd esam iesaistīti tehniskajā sagatavošanās darbā atbilstoši 10. pantam un tagad daži vārdi tieši par to Kā jau tika paskaidrots, mums ir pārējais periods pieci gadi, kurš beidzas 2014. Eh, gada novembra beigās, un tieši tad, 1. decembrī, komisijas un eh, tiesas pilnvars attieksies uz eh, bijušā trešā pīlāra akī. Paturot to prātā, komisija Eh, ir nodavusi darba dokumentu padomei un parlamentam, kurā tiek atspoguļoti eh, bijušie, bijušā trešā pīlāra tiesību akti. Tātad tie attiec, protams, uz tieslietām un iekšlietām, policijas sadarbības un tiesu sadarbības jomā krimināla jautājumos ir apmēram 135 pasākumi. Uh, šai sarakstā, un šis saraksts ir paredzēts, lai palīdzētu dalību valstīm to mm, savstarpējās sarunās, lai stiprinātu un veicinātu debats par trešā pīlā ar tiesību aktiem un lai tiktu dota zinām skaidrība par to, kāds eh, šis saraksts konkrēti varētu būt nākotnē, bet tri, eh, saraksts, kā es teicu, ir tāds sākotnēja rakstura, tas vēl nav galīgs, noslēdzošs, tas nav nekādā veidā saistošs, tas vēl var attīstīties, mainīties, likumdošanas darba uh, kontekstā, teiksim, jo arī kaut kāda pasākuma apstiprināšana un pieņemšana notiek arī šobrīd. Tātad, ja būs kaut kādi grozījumi vai kaut kas tiks atcelts, tad mums nāksies aktualizēt šo sarakstu. Saraksts šobrīd tiek pārunāts ar dalību valstīm padomē, bet prezidentūrai varētu būt varbūt kas vairāk sakāms par to pēc brītiņa. Pēc šīm diskusijām Mēs iespējams aktualizēsim savu akī sarakstu, lai tas eh, sniegtu precīzu pārskatu par situāciju un lai dalībvalstīm būtu nepieciešama skaidrība un lai tās varētu sagatavoties eh, komisijas un eh, tiesas jaunajām pilnvarām pēc 1. decembra. Par otro aspektu. Apvienotās karalists opt-in. Tiešām jau tika paskaidrots, jā, ka apvienotā karalists izmantojas savas iespējas pilnvaras iesniegt tādu bloka opt-out priekšlikumu no trešā pīlāra pasākumiem, uh, un uh, arī ir neformāls saraksts uh, piedalīties 35 konkrētos pasākumos tiešlietu un iekšlietu jomā. Šobrīd esam uzsākuši tehnisks un tādas sagatavošanās sarunas ar apvienoto karalistu par ne Schengenas pasākumiem, un komisijai noteikti nāksies pieņemt tādu juridisku lēmumu par pasākumiem, kas eh, balstīsies, kas, kas balstīs šo optīnu opciju. Mums nepieciešams aplūkot šos pasākumus 36. protokola prasību un kritēriju eh, kontekstā, kā tas ir rakstīts 10. pāns 5. punktā, kur teksts saka, ka mēs, eh, ka, ka ir jānosaka pēc iespējas plašāka apvienotās karalists līdzdarbošanās iešliet, tieslietu un jomā, uh, neskarot, negraujot praktisko pasākumu darbību un nostrošinot to saskaņotību. Tātad, ņemot vērā šos operatīvitātes un saskaņotības principus, mēs arī darbosimies. Uh, šajos jautājumos, kas saistīti apvienotās karalists opt-in iespēju. Tātad darbs notiek tieši šobrīd, tāpēc ir grūti vairāk detalizētāk pastāstīt pēc būtības par to visu, bet es ceru, ka tas eh, sniedz jums tādu īsu pārskatu par to, kāda šobrīd ir situācija, papildus jau juridiskam ietvaram, kas jums tika izskaidrots, un tātad cik tālu ir komisija attiecībā uz tehnisko un sagatavošanās darbu saistībā 36. protokolu. Varbūt arī manam kolēģim no DG Home ir kaut kas piebilstams. Uh, šai sakarībā. Paldies, priekšstādātāji! Vienu mirkli pārtrauc priekšsādātājs Sipels kundze, tātad no DJ Home dod jums vārdu. Paldies, kā jau man kolēģi no DJ Just nu pat teica, mēs eh, cieši sadarbojamies eh, tātad ap šie ģenerāla direktorāti kopā, un arī mūsu juridiskais dienests ir iesaistījies darbā, jo ir vairāk juridiski un tehniski apsvērumi un elementi, kas jāņem vērā abās šajās darba dimensijās. Ir darbs, kas attiecas uz visām dalībvalstīm, un ir darbs, kas attiecas uz uh, protokolu ieviešanu, kas attiecas tieši uz vienu dalībvalstu apvienoto karalisti. Tātad pēc būtības man nekas vairs nav piebilstams. Mēs veicam šo darbu kopīgi, mēs, protams, regulāri informēsim parlamentu par darbu, uh, kādā, kādā, kādā iesaistās Eiropas komisijas uh, dienesti. Paldies! Paldies priekšsēdētāji. Eh, saka Grieķijas prezidentūras pārstāvis. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Apvienotā karalista ir izmantojis savas iespējas nepiedalīties 36. protokolā, un eh, šīs tiesības ir pilnīgā, pilnībā respektētas. Prezidentūra ir ņēmusi vērā un pozitīvi novērtējusi apvienotās karalistas paziņojumu atkal piedalīties vairākos iekšēji tieslietu pasākumos sākot ar 14. gada 1. decembri. Šajā kontekstā prezidentūra ir izveidojusi prezidentūras draugu grupu ar nolūku izpētīt bijušo trešā pīlāra akī, kas stāsies spēkā 14. gada 1. decembrī visās dalībvalstīs šajā kontekstā. Īpaši attiecībā uz apvienotās karalists optinu iespēju, tātad tā tiek tieši pārunāta. Darbs grupā notiek atbilstoši 10. pantam 36. protokolā, un tur ir rakstīts – ka apvienības, apvienotās savienības institūcijas un apvienotā karalista centīsies vienoties pēc visplašākās, eh, par visplašāko eh, apvienotās karalistas līdzdarbību Eiropas Savienības pasākumos iekšliet izliepu un drošības jomā prezidentūra, tāpat laikā nodrošinās, lai būtu nodrošināta praktiskā operativitāte un lai instrumenti nekādā veidā neciestu padome ir atbildīga par eh, Schengens pasākumiem, komisija par nešengens, un mēs centīsimies sadarboties ar komisijas eh, dienestiem, jo šie jautājumi ir cieši saistīti. Tā, piemēram, ir instrumenti, kas ir gan Schengens un nešengens pasākumu apkopojums, un tos vajadzēs kopīgi arī attiecīgi aplūkot. Grupas darbs joprojām ir sākotnējā fāzē, mums ir bijušas divas sanāksmes Un vēl pagaidām ir pārāk ātri izteikts secinājums. Mums būs vēl viena sanāksme nākamā pirmdiena un otrdiena, un prezidentūra ir gatava atgriezties šajā komitejā vēlāk un pastāstīt par grupas darba rezultātiem. Paldies! Thank you, Mr. Bulgārs. Paldies, Bulgārs uh, kungs, vai ir kāds uh, deputāts, kas gribētu komentēt? Brauns kungs, lūdzu. Yes, uh, as I understand. Ja saprotu pareizi, viens no pasākumiem par kuru apvienotā karaliste vēlas eh, pieņemt lēmumu atpakaļ iestāties, ir Eiropas aresta orders. Ļoti uzmanīgi klausījos Eiropas juridiskā dienesta pārstāvju sacītie, taču neesmu paredzējis aizrauties ar to labirintu, uh, Eh, saskaņā ar kura apvienotā karaliste var iesaistīties vai nē. Es tikai gribu sacīt vēlreiz, ka uzskatu, ka apvienotās karalistes lēmums par to, ka tā vēlas atpakaļ iesaistīties Eiropas aresta ordera procedūrā, ir nepareizi. Jo uh, valstī nav tiesības atteikties uh, īstenot procedūru uh, liecību trūkumu dēļ, bet tikai tad, ja, ja nav citu aspektu. Tas uz subsidiaritātes pamatu. Paldies. Vai vēl kāds komentārs, turpin priekšsēdētājs, par šo apvienotās karalistes vienreizējo īpatnību? Lisabons līguma ietvaros. Nē, citu komentāru nav. Labi. Tad komisija padome turpinās diskusijas. Un komisija pēc eh, jaunā parlamenta sasaukuma izveidēs darbs būs jāturpina tagad pāriem pie desmitā darba kārtības punkta Eiropas patvērumu atbalsta biroja budžeta grozījums numur viens. notiks viedokļa apmaiņa par Eiropas patvērumu atbalsta biroju. Ar eh, mērķi veicināt Jordānijas iesaistīšanos EOS darbībā, kā arī Tunisijas un Marokas iesaistīšanos EOS Frontex darbībā. 2014. gada budžetā ir paredzēts izmaiņas eh, gandrīz 1 miljonu eiro apjomā, pamatoties uz ad hoc granti, kas, eh, grantu, kas saņemts EASO no komisijas 18 mēnešu ilgam projektam. Šis projekts ir eh, pirmā EASO iesaista ārējās darbības projektos, pamatojoties uz EASO ārējās darbības stratēģijas pieņemšanu 2013. gada novembrī. Uh, Mēs sveicam Marku Kamilēri no Eiropas eh, patvērumu atbalsta biroju. Biroja viņš mums sniegs vairāk informāciju par projektu starp EASO un Jordānijas un Jordāniju un EOS un Frontexu un Maroku un Tunisiju. Pēc prezentācijas varēs uzdot jautājumus. Lūdzu, Kamiljeri, vārds jums. Kā ir aprakstīts pamata informācijas piezīmē, Te ir runa par ESO ārējās darbības dimensiju, ad hoc grants izriet no Eiropas kaimiņa attiecību partnerības instrumentu. 2012. gada beigās DEFCO piešķīra budžetam apmēram 3,5 miljonu, lai veicinātu trešo valstu iesaisti Eiropas Savienības aģentūra darbībā un EASO, jeb Eiropas patvēruma atbalsts birojas, e, pauda savu interesi un piedāvāja projektu. Tas ir apvienotais projekts sadarbībā ar Frontex, taču galvenais projekta īstenotājs ir EASO un dažas darbības tiks e, nodots Frontex ziņā. Tā tika darīts, lai veicinātu līgumslēdzēju procedūras mīru sasaist ar divām valstīm - Jordāniju, Front, uh, Tunisiju un Maroku. Abas aģentūras EAS un Frontex būs saistīts ar Tunisiju un Maroku, un EAS kā vienīgā iestāde būs saistīta ar Jordāniju. Interesi par šādu darbību sniedz izrādīja šīs valstis, taču nozīme arī tam, ka šīs trīs valstis ir nozīmīgas aģentūra darbā. Un turklāt šīs valsts ir vai nu jau parakstījušas, vai uh, ir procesā, lai parakstītu mobilitātes uh, partnerību ar Eiropas Savienību. Tā tas ir pamats mūsu sadarbībai. Pasākumi šai projektā ir ievad pasākumi, tā tad uh, mērķis ir sniegt informāciju par aģentūru darbu. Uh, dalībvalstu eksperti un EASO eksperti dodas uz šīm valstīm. Te ir arī sa saistē ar apmācību. Eksperti no šīm trim valstīm dodas uz dalību valstīm. Apmācību vizītēs ir eh, semināri, ko organizē ESO Frontex, protams, viņu attiecīgo tematu jomā. Un tad arī tiek sniegts būtisks materiāls un e EASO pārtulkos 3 no 14 pamat e, apmācību moduļus. Šie ir svarīgi apmācību moduļi patvērumu jomā. Tur ir e, tiešsaistes interaktīvā daļa un arī uh, acipratācija mācības. Tātad eh, cilvēks, kurš būs izgājis šādu apmācību, varēs tālāk apmācīt nākošos. Tātad eh, ietekmi šais valstīs būs daudz plašāk daudz. Budžeti ir aizgājis, lai šos modeļus pārtūkot, moduļus pārtūkot arābu valodā un lai arī tos īstenot, varētu īstenot tieši saistē. Protams, daudz budžeta līdzekļu aiziet arī uz uh, Uh, ceļošanu un citu dokumentu tulkošanu un arī mutisko tulkošanu. Ir paredzēts, ka sāk, sākoš, sākotnēji sanāks notiks 13. un 14. maijā jau ievada apmeklējumi ir notikuši sadarbībā Frontex Jordānijā. Tas attiec gan uz sagatavis pro, posmu šai projektā un arī DEFCO un iekšlietu ģenerāla direktorāta kontekstā. Un arī ir sadarbība ar Jonešu Sijāru. Tā mēs nodrošinām, lai kas tikt paveikt šī projekta ietvaros, nav mm, pārklāšanās kontekstā, bet visiem nāk par labu. Jau daudz dalību valstis ir pauduši savu interesi iesaistīt šajā procesā. Paldies! for the presentation, Mr. Camilleri. Now, any comment on this EASO? Paldies, vai kādu komentāru par šo jautājumu? Vai kāds kaut ko gribētu piebilst? Ja nē, tad esam uh, iedzinuši laiku. Strādājam ātrāk nekā plānots, nu, nav nekāds brīnums, tuvojamies savu mandātu beigām un esam, uh, jāsaka, par zem sev novērtējuši. Nu, lai nu kā, nākošais punkts ir paredzēts pulksten 10.40. Mums uh, būs paredzēts uzklausīt vēl citus viesus no um, tieslietu ģenerāla direktorāta, un es tagad uh, piesaku pārtraukumu pusstundu, tātad pusstundas pārtraukums, un atsāksim darbu 10.40.